9 līdz 1 notiks sanāksme, un tad uh, pārtraukums, un tad arī no 9 līdz 12. Darba kārtība jums ir pieejama, tā atrodas Eiropas parlamenta mājaslapā. Šobrīd uh, sanāksme ir slēgta, un labu nakti!